pelnīt. Eh, veicināt veselīgu dzīves modeli ir svarīgi. Eiropas eh, iedzīvotāji lielākā daļa ir eh, vecāki par 50 gadiem, un būtu svarīgi atbalstīt šo te um, veselīgo dzīvesveidu. Vajadzētu 0% PVN Eiropas dārzeņiem un augļiem, un mazāk gaļas vajadzētu ēst, un jau vispār tad Eiropas gaļu. Turklāt vajadzētu samazināt transporta satiksmes apjomu, piemēram, novērst to, ka cilvēki pārāk tālu no savas dzīves vietas strādā. Un tad, lai nebūtu tik tālu jābrauc, un labs piemērs būtu uh, Eh, ja eh, mēs eh, nebūtu spiest braukt uz Strasbūru. Tagad Grapīnī kundze, lūdzu. Sumēs, domnule prešedinte, stimā. Paldies, priekšsētētāji, godātie komisāri. Protams, ka mums ir vajadzīga pārēja uz CO2 neitrālu ekonomiku, to lēmām jau Parīzē. Man ir prieks, ka parlamenta uh, un komisijas uh, vārdā varēsim uh, panākt arī šo traisnīgās transformācijas fondu. Timermans kungs, es ceru, ka jūs vēl šo to paskaidrosiet, jo Junkera uh, komisijas laikā nebija tie labākie nolūki vienmēr, un ne visām dalībvalstīm ir pietiekama administratīvā kapacitāte, lai piedalītos projektos. Es ceru, ka Viss tiek darīts, eh, lai netiktu diskriminētas investīcijas atjaunīgos projektos, un es ceru, ka mums beidzot eh, izdosies atbrīvoties no oglekļa arī citās jomās. Visos mūsu lēmumos nedrīkstam aizmirst eh, katras dalībvalsts kontekstu un tās energoresursu struktūru, un no tā būs atkarīgs arī atbalsts. Paldies! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru. Mēs eh, rēķināmies, ka būs apmēram 50 eh, iniciatīvas eh, no komisijas puses zaļā kursa ietvaros, un droši vien, ka katrā plenārsēžu nedēļā būs kādas debatas par šiem jautājumiem un tad varēsiet savās runās vēl par to izteikties. Tagad noslēgsim šo uh, debašu daļu un došu vārdu vēl komisijas vicepriekšsēdētājiem. Vispirms Timermans kungam lūdzu. Sirsnīgs paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi. Ja mēs neierobežosim temperatūras paaugstinājumu līdz 1,5 grādiem, mēs vairs nevērs, nevarēsim lemt par savu likteni. Mēs sasniegsim šos uh, punktus, pēc kura vairs nav iespēja neko mainīt. Uh, Un ja mēs e, neveidosim paši ceturto industriālo revolūciju, tad citi to darīs mūsu vietā. Daži būs lieli ieguvēji, bet ļoti daudzi būs zaudētāji. Un tas ir tas, kas ir rakstīts uz sienas. Un, ja to redzam, tad varam to vienkārši vai nu ignorēt, varam turpināt kā līdz šim, kā daži šeit uh, aicina darīt. Jūs varat baidīties un slēpties zem gultas, ko es negribētu aicināt darīt, vai arī jūs varat sākt rīkoties. Un tas ir tas, ko Eiropas komisija dara ar zaļo kursu. To mēs darām ar taisnīgas transformācijas fondu. Tie, kas saka, ar to nepietiek, jums ir taisnība. Būs vajadzīgi vēl papildus pūliņi, bet tas ir pirmais solis pareizajā virzienā. Un jebkurš uh, ceļš sākas ar pirmo soli un mēs sāksim uh, apspriest elementus uh, turpmāko mēnešu un gadu laikā ar jums, lai tas viss tiktu izdarīts pareizi. Un, jo īpaši es gribētu pateikties priekšsādātēm Buzekam par to, ka viņš šo priekšlikumu izteica, un uh, tā ir viņa ideja, mēs pie tā strādājām. Un, um, Ceru, ka atļausiet man to pateikt, ka es vienkārši gribu atgādināt, ka tieši pirms gada uh, kāds eh, drūsmīgs mērs pavirs Adamovičs, mans draugs, tika nogalināts, un viņš iestājās par kaut ko, kam es arī ticu, par brīvību, atvērtību un dialogu un es gribētu vienkārši šeit šodien pieminēt viņa vārdu, un mums viņu nevajadzētu aizmirst, viņš to ir pelnījis, ka mēs viņu atceramies. Un noslēgumā viena lieta, jā, tika teikts, ka es esmu kalnu eh, rūpniecības strādnieka mazdēls, bet es arī zinu, ka uh, uh, ir šis uzraksts uz sienas, un tas attiec arī uz oglēm. Oglēs nav nākotnes, ja jūs vēlaties ignorēt šo um, realitāti, tad var turpināt subsidēt uh, uh, ogļraktuves, uh, un tas būs ļoti dārgi, bet kā jūs to izskaidrosiet cilvēkiem, kuri cieši no sliktas gaisa kvalitātes, kā jūs uh, izskaidrosiet to, ka vairāk kā 4000 cilvēku Eiropā mirst pāragri tieši sliktas gaisa kvalitātes dēļ? Vai jūs tiešām uzskatāt, ka mūsu bērni un mazbērni tiešām grib strādāt eh, kalnu eh, ogļraktuvēs? Un taisnīgas transformācijas fondam vajadzētu palīdzēt veidot šīs citas darba vietas šajos reģionos, kas nākotnē vairs nevarēs būt ogļrūpniecības reģioni. Tā ir tā pamata ideja. Uh, un ignorēt eh, uzrakstu uz sienas, kā jūs to darāt, eh, tā nav eh, vispār iespēja. Un esmu pārliecināts, ka nākotnē Eiropas Savienība un Liebritānijas valdība strādās roku rokā, lai īstenot zaļo kursu. Paldies, Timermans kungs. Vicepriekšsēdētāja Dombrovska kungs, lūdzu jums vārds. Uh, Priekšsēdētāji, godātie deputāti, uh, Pirmkārt, es gribētu pateikties jums par šo iedvesmojošo diskusiju. Es domāju, ka tā parādīja, ka mūsu mērķis ir viens un tas pats. Mēs abi visi apzināmies, ka šis jautājums ir steidzams, ka mūsu transformācija ir jāveido taisnīgi un iekļaujoši. Mūsu mērķis ir nosprausts, tagad mums ir jāstrādā kopā, lai sasniegtu uh, zaļu un uh, ilgspējīgu Eiropas ekonomiku, bet mēs to nevaram izdarīt vieni paši. Mēs varam vadīt politiku, bet mums ir tas jādara kopā ar Eiropas pilsoņiem un uzņēmumiem. Mēs palīdzēsim nodrošināt finansējumu un to, lai visi var iesaistīties. Mums būs noteikumi, kas vadīs mūs caur šo transformāciju, un mums būs arī šī tehniskā palīdzība uh, lai būtu virkne ilgspējīgu projektu. Un tagad atgriežoties pie jautājumiem, kas tika uzdoti debatēs daudz, tika runāts par vispārējo šīs tri, zaļās transformācijas ietekmi Eiropas ekonomikā un par to, vai um, taisnīgas transformācijas un ilgspējīga investīcija mehānismi ir pietiekami, bet es gribētu pastāstīt, ka ir uh, pētījumi, kas uh, um, rāda pat pozitīvu, mērena pozitīvu ietekmi uz ekonomiku no šīs transformācijas. Jā, um, zudīs darba vietas uh, ogļu rūpniecībā, bet zaļā ekonomika radīs daudz jaunu darba vietu. Tad mūsu uzdevums ir izmantot šo iespēju, bet tajā pašā laikā atbalstīt cilvēkus un reģionus, kurus tas skars visvairāk, un tāpēc mums ir taisnīgs transformācijas mehānisms un fonds, un tas ir tieši tas, ko komisija piedāvāja Un tas arī bija jautājums, kas tika uzdots vairāk kārts. Mēs piedāvājam taisnīgas transformācijas fondu ar jauniem līdzekļiem, tātad papildus tagadējam DFS priekšlikumam. Tātad, eh, priekšsēdētāji kungs, godātie deputāti, mēs uzskatām, ka mums ir viss, kas mums ir vajadzīgs, lai sasniegtu mūsu mērķi, sadarbosimies, lai to padarītu par realitāti. Lielas paldies! Sliktāji! Sirsnieks, paldies! Debatas. Uh, par šo darba kārtības punktu, līdz ar to ir noslēgtas. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Komisijas priekšsēdētāja vietnieka, Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums, izsakot Eiropas Savienības ārlietu ministra paziņojums par stāvokli Irānā un Irākā pēc nesenās konflikta sāsnāšanās. Pagaidīsim vēl mirkli līdz uh, komisārs Borels ieņems savu vietu. Un uh, godātais vicepriekšsādātāja kungs, lūdzu, jūs tagad sākt savu runu. Priekšsādātājs, godājumie Eiropas parlamenta deputāti. Pirmkārt, es vēlos pateikties Eiropas parlamentam par to, ka tas rūpīgi seko stāvoklim abās valstīs, kuras ir temats šodienas debat, debatēm, kā arī reģionam kopumā. Nesenā spriedze Irānā un pieguļošies reģionos ir ievērojami mm, triecienu devusi progresam, kas tika panākts pēdējo gadu laikā. Un šo debašu sākumā es vēlos skaidri norādīt, ka es kā augstais pārstāvis ārlietās esmu apņēmies strādāt, lai pārtrauktu esošo vardarbības ciklu Irākā, kurš ir jāpārtrauc. Uh, pirms tas uh, atkal izsprūk no kontrolas. Tāpēc esmu sasaucis ārlietu ministru padomu piekdienu, uh, atgriežoties uh, no Horvātijas agrāk nekā gaidīts, kurā mēs runāsim par mandātu, lai īstenot visus nepieciešamos diplomātiskos pūliņus, kas palīdzētu panākt deeskalāciju reģionā, stiprināt politisko dialogu un meklēt reģionālus risinājumus. Šie ir precīzi e, citēti vārdi no padomas galavārda. Tāpat Komisija ir ceļš sekojusi un strādājusi pie deeskalācijas pūliņiem, un tā tam ir jābūt, godējumi deputāti, priekšsēdētāji. Pēdējās sešās nedēļās, precīzāk sakot, jau kopš pagājušā gada mēs esam redzējuši spriedzes eskalāciju. Tās kulminācija bija ģenerāļa Suleimani nogalināšana pēc ASV drona uzbrukuma pēc tam uzbrukumā eh, karaspēkam, kurš cīnījās pret Daesh, bet laimīgā kārtā neviens bojā nav gājis. Vienu brīdi likās, ka pašreizajā situācija neeskalēs tālāk un uh, Jau kopš krīzes sākuma mēs esam mudin, aicinājuši uz deskalizāciju, piesa, piesa, aicinot eh, visas iesaistītās puses, eh, eh, Irānu, Irāku, tāpat arī Arābu Emirātus, Ķīnu, Krieviju. Mēs vēlamies, lai visi, kas var izmanto savu ietekmi labvēlī, labticīgiem, labvēlīgiem mērķiem. Kāpēc mēs esam tik ļoti nobažījušies par eh, esošo krīzi un kā tā var ietekmēt eh, reģionu un kā mēs to varam darīt? Pašreizējā situācija Irākā un es, krīzes eskalācija varētu apdraudēt darbu pie stabilizācijas un cīņu pret Daešu pēdējo gadu laikā. Pašreizā situācija varētu radīt bīstamas sekas eh, Daeša atjaunošanos, eh, atzimšanu, kas būtu ar katastrofālu ietekmi uz cilvēci un palielinot pārvietoto personu skaitu. Mums ir tas jānovērš par katru cenu un šim nolūkam eh, globālai koalīcijai ir jācīnās pret Daešu atzimšanu. Tāpat arī ir jāturpina pievērst uzmanība polit nepieciešamajām politiskajām reformām, piemēram, valdības veidošanai Irākā un arī sociālajiem izaicinājumiem un cīņā pret korupciju. Mēs jau esam ievērojami investējuši Irākas eh, stabilitātē un attīstībā ar finansiālu atbalstu vairāk nekā 1,2 miljārdu kopš 2014. gada. Eh, tas koncentrējas uz humāno palīdzību, atbalstu iekšēji pārvietotām personām, stabilizāciju atbrīvotajos apgabalos, um, civilo drošību. Um, atbalstot eh, Eiropas Savienības eh, palīdzības misijas, atbalstot darba vietu veidošanu. Mums ir jāpanāk tas, kā mēs ar savu atbalstu nodrošinām leģitīmi Irākas pilsoņu pieprasīto reformu īstenošanu, paturot prātā arī globālās apņemšanās, kas ir parakstīts 18. gada februārī Kuveitā rekonstrukcijas konferences laikā. Un šajā sakarā mēs esam mobilizējuši papildus 400 eh, miljonus, lai mobilizētu lai atbalstītu eh, pārvaldību, darba vietu veidošanu un infrastruktūras. Godējumie deputāti, stāvoklis Irānā arī ir pelnījis mūsu ciešu vērību. Mēs pieminam. Atceramies 8. janvāra traģisko avio katastrofu, kad gāja bojā 180 cilvēki, tā skaitā Eiropas Savienības pilsoņi. E, Irāna neuzņēmās atbildību par šo katastrofu un, kā jau es sacīju, 11. janvāra paziņojumā Šī ir traģēdija un vēlreiz paužu savu līdzjūtību upuru ģimenēm. Un ceru, ka Irāna turpināsies sadarboties pilnībā un veiks pilnīgu izmeklēšanu. Šajā pašā nedēļā 59 cilvēki gāja bojā ģenerāļa Suleimani bērnu ceremonijas laikā ne, netālu no Teherānas. Arī šajā sakarā es paužu savu visdziļāko līdzjūtību viņu tuviniekiem. Godējumie parlamenta deputāti pašreizajā spriedzes situācijā ir svarīgāk nekā jebkad apzināties tos instrumentus, kuri palīdz veicināt drošību, un šajā kontekstā JCPOA ir prioritārs, lai novērstu proliferāciju. Reģionā ir visai liela spriedze. Iedomāsimies uz brīdi, kāda būtu situācija šodien, ja Irānas rīcībā būtu kodolieroči. Un tie varētu sasniegt mērķus bez ICPOE. Saskaņā ar Irānas paziņojumu galīgie soļi eh, nolīguma īstenošanā ir paveikti, bet ir jāskata arī starptautiskās atomenerģijas eh, aģentūras ziņojumi. Kā koordinators JCPOA eh, e jomā esmu sazinājies ar iesaistītiem pusēm meklēt iespējas saglabāt grupas vienotību. Mēs arī dzirdējām šodien, ka Francijas, eh, Vācijas un apvienotās karalists ārlietu ministri uh, piesauca 36. paragrāfu, kas ir strīdus atrisināšanas mehānismi un informēja mani kā koordinātoru, jo viņi uzskata, ka Irāna nepilda savas saistības šajā sakarā, neraugoties uz iepriekš spērtajiem soļiem. Un kā koordinators es varu garantēt, ka strīdus atrisināšanas mehānisms dod iespēju risināt Francijas, Vācijas un apvienotās karalistes norādītās problēmas. Uh, un es sazināšos ar visām iesaistītajām pusēm arī tur, eh, turpmāk, turpmākajos soļos. Informēju, ka strīdus atrisināšanas mehānisms galvenokārt ir process, lai risinātu problēmas saistītas ar uh, nolīgumu izpildes. Tā mērķis tāpēc ir rast risinājumu un atgriezties pie pilnas atbilstības E, nolīguma ietvaros. Šeit nav runa par sankciju noteikšanu, kā to ir norādījuši vairāk laikraksti jau šodien. Visi atlikušie dalībnieki nolīgumā skaidri parādīja savu apņēmību saglabāt ICPOA, un tas ir kā vienojošs faktors mums. Mūsu nostāja, Eiropas Savienības nostāja ir skaidra. Mēs bez šī nolīguma būtu zaudējuši būtisku elementu neproliferācijas arhitektūrā, kas varētu apdraudēt reģionālo drošību un eh, attiekšanās no nolīguma tikai pastiprinātu spriedzi reģionā. Priekšsēdētāji, man, at, man atvēlētais laiks aizrit. Mums ir jāskat šis jautājums plašāk reģionālā dimensijā. Spriedzi Irākā atspoguļo vairākas šķelšanās reģionā un ir ar potenciālu ietekmēt sarežģītās eh, situācijas Sīrijā, Libānā, Jemenā un citur. Likmes Irākai un reģionam kopumā ir visai augstas, tāpat arī pasaulē, un, protams, arī mums. Un šajā kontekstā jau mēnešiem ilgi ir bijuši aicinājumi, tā skaitā no Eiropas Savienības puses, ieņemt nozīmīgāku lomu. Izsakoties mums visiem, visiem, un bez kādas slēptas darba kārtības. Mūsu partneri mūs uzlūko kā partneris dialogā, un kas palīdzētu sagatavot mierīgas un izsvērtas uh, risināšanas iespējas. Kā jūs sacījāt, piekdien notika ārlietu ministru padome, kuras laikā mēs atkārtojām aicinājumu uz deeskalāciju un maksimālu atturēšanos, un tāpat mēs arī apstiprināja mūsu atbalstu Irākas vienotībai, neatkarībai un teritoriālai integritātei. Un Tāpat pasvītrojam mūsu apņemšanos sadarboties ar Irāku un turpināt atbalstīt stabilitāti un rekonstrukciju šajā valstī. Tāpat arī mēs pasvītrojam mūsu kopīgo apņemšanos saglabāt JCPOA, kurš mēs uzskatām ir mūsu kopējās interesēs un reģiona interesēs mieram un drošībai. Un mēs skaidri norādījām, ka ilgspējīgs krīzes risinājums var būt tikai reģionāls un ka mums ir jāatbalsta jāuzņemas pilnībā tā loma, ko Eiropas Savienība var īstenot šajā sakarā. Un līdz ar spēcīgu atbalstu no padomas un komisijas puses es personiski turpināšu strādāt pie šiem jautājumiem, kā jau es sacīju, runājot ar ikvienu, apmeklējot eh, nosauktās valstis un Esmu apņēmies sadarboties ar jums, lai veicinātu drošību, labklājību reģionā, kuru visai smagi apdraud pēdējie notikumi. Paldies par uzmanību! Paldies, vicepriekšsēdētāja kungs, par jūsu plašo situācijas izklāstu. Tagad eh, sāksim debates un vārds Mihēlam Gāleram. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vicepriekšsēdētāja kungs, paldies par jūsu izklāstu. Arī es lielā visamā atbalstu jūsu viedokli. Eiropiešiem ir jābūt eh, aktīvākiem kā godīgiem mākleriem šajā reģionā. Eh, notikumi Bagdādē un Teherānā ir eh, attīstījušies arvien straujāk. Mēs neesam piedalījušies līdz šim. Un tagad ir vajadzīgs rīkoties, lai panāktu situācijas apslābumu. Uh, ASV aizsardzības ministrs eh, Espers eh, novērtēja eh, situāciju un apdraudējumu amerikāņiem. Tā kā šeit es neko nepapildināšu. Irākā cīņa pret Daesh nav pabeigta. Ir vajadzīga funkcionējoša valsts, kuras vadītāji nav marionētēs. Es būtu gandarīts, ja es dalību valstis NATO vai divpusējā kontekstā turpinātu nodrošinātu eh, NATO eh, spēku atbalstu. Arī šajā ziņā vajadzētu izmantot savus eh, kontaktus Irākā un sniedzot plašu palīdzību civilai, civilai atjaunotnei. Irānā cilvēki ir sašutuši par Ukrainas lidmašīnas nošaušanu, tīp, noga, notriekšanu tīpaši tāpēc, ka trīs dienas valdība klusēja par to. Uh, Un te atceramies arī Austrumu Ukrainu un M17 notriekšanu un salīdzināt šīs te situācijas runājot par kodola nolīgumu, tad mums e, jāskatās, kā, tā, kā situācija attīstās tālāk, lai mēs atrodam tomēr e, veiksmīgu risinājumu mums visiem. Paldies, Gālera kungs, un tagad Katī Pileres kundze. Augstais pārstāvis, mēs, Eiropieši, patiešām esam nostādīti faktu priekšā amerikāņu administrācija un Irāna spēlējas ar globālo drošību. Un mēs, kā S&D, saprotam, kādi tie ir vispārējie risti riski. E, Sulēmiņa e, nogalināšana e, un nākamie soļi izveidoja situāciju, kad situācija reģionā ir būtiski zaudējusi stabilitāti. Tagad ir svarīgi rīkoties tā, lai izglābtu kodolvienošanos ar Irānu un panāktu situācijas atslābumu. E, mums tāpat ir jāatzīst, ka ir visdažādākās intereses salīdzinājumā ar ASV administrāciju, un ASV rīcība ir izraisījusi arī šīs rīcības. Mums ir e, jākontrolē, e, Mēs, protams, izsakām līdzjūtību arī upuru ģimenēm, arī Ukrainas eh, lidmašīnas eh, upuru eh, piedarīgajiem. Ir svarīgi, lai šīs te notikums tiktu izmeklēts ļoti rūpīgi, un Irānai vajadzētu izbeigt vērsties pret miermīlīgiem demonstrantiem, kā tā ir darījusi pēdējās nedēļas. Uh, Eiropas Savienībai ir aktīvi jādarbojas veicinot demokrātiju uh, Irākā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad kolēģi Hilda Vātmans lūdzu. Nav mikrofona. Nav ieslēgts mikrofons. Priekšsēdētāju kungs augstais pārstāve šajās debatēs runa ir ne tikai uh, par Soleimani kunga likvidāciju, bet te ir jārunā par to, kādā veidā Eiropa un šī gadījumā arī padome, kas nav pārstāvēta, uh, attiekties pret Eh, to, ka eh, ASV atstājusi Sīriju un eh, Krievija ir palikusi. Mēs tikai pasīvi skatāmies un izlasām presā, presē, ko dara mūsu sabiedrotais ASV, un tālāk, ko varam tikai minēt, kas notiks. Un šī gadījumā atkal un atkal izvirzās jautājums par to, kā notikumi attīstīsies tālāk. Protams, at, e, iestāšanās par kodolu vienošanos ar Irānu ir pamatota. Irāna nedrīkst kļūt par e, kodolvaru. Esmu pateicīgs e, par to, ka jūs e, tik ātri ieņemāt savu pozīciju. E, tomēr e, mums ir jārīkojas tālāk, lai Islama valsts atkal apturētu Jums, e, komisārkungs, ir īstais instinkts un tagad ir jārūpējas par to, lai Eiropas Savienība uzņemtos savu lomu tuvajos austrumos, lai mēs nekļūtu par e, migrācijas krīzes upuriem. Mums ir jārīkojas. Borela kungs, būtu labi, ja mēs aizlidot arī uz Teherānu vai arī Vašingtonu, lai vienā balsī pārstāvētu Eiropas Savienības vietu viedokli. Eiropas intereses nepārklājas ar Amerikas vai Krievijas interesēm. Un ja kāds e, pārstāv Eiropas intereses, tas esat jūs, tas esat tiesam mēs, mēs jūs atbalstīsim. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Urtas un vārds. Paldies augstajam pārstāvim. Ziemeļamerikāņu rīcība nozgalinot ģenerāli Suleimani bija pagrieziena punkts visam reģionam, eskalējot situāciju. Šobrīd, šķiet, amerikāņu administrācija mēlas eh, pārtraukt to, kas ir eh, kodolīgums ar ir, Irānu vienīgais, kas dod mums iespēju novērst kodola eskalāciju. Tāpat arī tas ir ietvars, kurā mēs ar Irānu varam runāt par cilvēktiesībām. Visi piekritīs, ka šis jautājums ir būtisks. Šodien mēs eh, lasījām, kā Eh, tiek aktivizēts eh, noregulēšanas mehānisms. Las interpretācijas var būt dažādas, vieni vēlas eh, to izmantot drošības jautājumiem, citi, kā izmantojot iespēju, diskutējot par visu, lai Irāna izpildītu savas saistības, tāpat arī par sakcijām, kas ietekmē Irānas tautu un arī lai aizstāvētu šo nolīgumu visām, ar visām iespējām, jo Irāna ir nevisai tālu no mūsu robežām. Paldies, nākošais runātājs, eh, deputāts Rivģēra. Paldies, priekšsēdētājs. Starptautiskā sabiedrība ir satraukusies par notikumiem reģionā pēc uzbrukumiem Amerikas vēstniecībai Bagdādē pēc. Uh, Tāpat par 170 eh, cieši pasažieru bojāja avio katastrofā, laikā, kad islāma fundamentālisms apdraud stabilitāti pasaulē, Eiropas Savienība ir parādījusi savu nederību gan diplomātijā, gan aizsardzībā. Un eh, eh, vai esmu gandarīts par to, ka parlamenta balsts nes, netika uzklausīta. Bet pauž nožēlu par to, ka Francijas balss netika saklausīta, runājot par Ināras atbildību avio katastrofas eh, gadījumā. Cīņa pret islāma fundamentālistiem, vai tie būtu sunīti vai šīti, ir nozīmīga. Tāpat ir jādomā par e, kristiešu minoritātes atbalstu reģionam. Paldies! Frau Anna Fotika. Paldies, Anna Fotiga. Thank you, Mr. High. Paldies. Eh, eh, eh, viceprezidenta kungs, vispirms atļaujiet sākt ar kaut ko citu tātad e, fondu līdzekļu izmantošana nav izmant, uzlabojusi e, parasto cilvēku dzīvi. Kleptokrātija un militārie e, saprindas joprojām ir vadošās. Masu demonstrācijas un protālu, protestu brutāla apspiešana Inā, Irānā, tas viss notiek vēl joprojām.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 to, ka reģionā joprojām problēmas ir sagatavojušās finansējums teroristiem un terorisma um, organizācijām, uh, kā arī joprojām turpinās balistisko raķešu izmēģinājumi un vidējās darbības rādījus, uh, vidējā rādījusa darbības uh, raketas, raķetes, kas tika izšautas uz bāzēm kā arī Ukrainas lidmašīnas notriekšana. Par spīti visam tam es tomēr e, ļoti ceru, ka būs iespējams panākt saspīlējumu atslābumu. Un es domāju, ka e, mehānisma izmantošana, iedarbināšana ir vismazākais, ko mēs varam ied, izdarīt. Vismazākais no visām lietām. Un es e, ceru, ka mums būs arī citi instrumenti. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad Kornēlija Ernsta skundze, nākamā runātāja. Es gribēju runāt par vienu. Cilvēki abās valstīs ir neapmierināti ar savām valdībām, jo ekonomiskā un sociālā situācija ir neapmierinoša, demonstrācijas tiek brutāli apspiestas un cilvēkiem ir bailes no jauniem kariem. Cilvēkiem ir vienkārši arī apnikusi rietumu uh, attieksme. Un ja mēs skatāmies uh, uz pēdējo gadsimtu, tad pateicoties tam šī valstu stabilitāte, stabilitāte un pašnoteikšanās tiek ierobežota gan koloniālās varas, gan strateģiskā ietekme, un kas notiek šodien, mēs zinām, Amerika vispirms, eh, es domāju, ka tas pastāv ne tikai kopš Trumpa laikiem. Es domāju, ka ir pienācis laiks ieklausīties eh, šo valstu iedzīvotāju viedokļos. Ir jārespektē viņu viedoklis, nedrīkst veikt politiskas slepkavības, un e, godīga līdzjūtība izskatās citādāka nekā tvīti, e, melīgi tvīti persiešu valodā. Ja tiek pieprasīts kārvalstu, e, karaspēkam jāatstāja valsts, tad tas ir e, sauciens pēc neatkarības, un tas, tajā ziņā mums būtu jāsniek atbalsts. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad e, pēdējais e, runātājs no pirmās kārtas, e, tātad Kostas Papadakis. Paldies. Mēs nosodām ASV uzbrukumu Irākai. E, jo par upuriem kļuva Irakas iedzīvotāji un Irākas e, karavīri. Mēs lūdzam, lai NATO e, atbalst, sadarbotos ar apvienotajām nācijām un atbalstītu un palīdzētu panākt konflikta atsla, atslābumu. Mums ir jāsaprot, ka Sīrija un visas šīs te valstis, kur iedzīvotāji, iedzīvotāji ir cietēji. Mēs gribam izteikt arī līdzjūtību Ukrainas lido, lidomašīnas pasažieru piedarīgajiem. Grieķijas valdība uh, Uh, atbalsta apvienoto nāciju rīcību un iepriekšējās Grieķijas valdības uh, tomēr arī nes uh, atbildību par to, ka savā teritorijā ir atļaušas izveidot militārās bāzes, ko vajadzētu slēgt. Paldies, ka priekšsēdētājs Es gribētu atgādināt visiem runātājiem, kas ir pieteikušies runāt, runas laiks tiek saīsināts uz vienu minūti. Un es negribētu to atkārtot eh, pie katra runātāja, vienkārši, lai jūs paturētu prātā viena minūte. Un eh, tagad eh, Sāra Skirtegāla. Paldies, eh, Solēmani bija terorists, un es domāju, ka neviens par viņu nesēro. Eh, tomēr ir eh, grūti aptvert pil visu seku kopumu, kas izriet no šīs te reakcijas gan uzbrukumu, gan e, protestētāji, gan Beirutā, gan Bagdādē ir izgājuši ielos, e, e, lai protestētu pret islamistu režīmu, vēloties saņemt savu likteni savās rokās. Es eh, domāju, ka eh, šiem cilvēkiem ir vajadzīgs mūsu atbalsts eh, stabilitātei un suverenitātei. Un es jau lūdzu nodrošināt, Borel kungs, mūs ar detaļām par nākamajām iniciatīvām, to detaļām EAD kontekstā. Paldies! Paldies! Un tagad Dominiks Trujas Teleza lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies eh, augstajiem pārstāvim par skaidrojumu, kurus es un mana grupa atbalstām pilnībā. Ir skaidrs, ka ir jāsamazina spriedze reģionā, ka eh, ģenerāļa Soleimani slepkavība varēja ietekmēt, ehm, eh, varēja būt ar daudz sliktākām sakām un ir jāturpina strādāt pie kodolīguma saglabāšanas, kas ir ļoti būtisks mūsu drošībai, un iespējams šajā perspektīvā vajadzētu uh, uh, domāt par insteks mehānismā darbību, lai varētu spēt uh, tirgoties ar Irānu ārpus noteiktiem sankcijām ņemot vērā eh, atkāpes no līguma Iebildes ir saprotams, taču jāpaturprātā, ka Irāna ir autoritārs režīms, kas ir vērsies un nogalinājis uh, manif, uh, demonstrantus un jāicina Irānu atteikties no šādas rīcības. Paldies, nākošais runātājs Horvots. Paldies, paldies Borela kungam par viņu paziņojumu, atbalstu arī viņa līdzjūtības vārdus attiecībā uz šo Ukrainas avio. Uh, um, reisa uh, katastrofu. Mums ir uh, vajadzīga diplomātija, kas ir balstīta uz uh, noteikumiem un nevis kaut kādu paziņojumu Twitterā, bet vai ar Eiropas Savienību konsultētajās iepriekš dalībvalstis un vai Britu valdība nespēlēja Brexitu ar vidēju austrumu mieru. Uh, Jūs nevarat uzticēties tagadējai Britu valdībai, ka tā iestāsies pret Trumpa eh, ne paredzamo pieeju šim reģionam, jo viņi ļoti grib noslēgt tirzniecības nolīgumu, un mūsu uh, premjers eh, tikko ir prasījis uh, Irānas līgumu aizstāt ar uh, ASV līgumu. Uh, Un es ceru, ka mēs visi vēlamies saglabāt ICPOA un ka Eiropas Savienība spēlēs aktīvāku lomu uz priecas mazināšanā un uzstās, ka visām pusēm, gan Irānā, gan Irākā parlamentāriešiem un protestētājiem ir jādod vārds bez bailēm un bez viņu ierobežošanas. Paldies! Danke, Frau Kolēģi! Paldies! Tagad Hanna Neumann lūdzu. Dargie kolēģi! Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot strīdu risināšanas mehānismu, lai glābtu Irānas vienošanos, un mums ir steidzami jāstrādā aktīvāk, lai eh, veicinātu samierināšanos starp Irānu un Irāku un mazinātu spriedzi šajā reģionā. Tas jau tika pieminēts, un tāpēc ļaujiet man pieminēt vēl vienu svarīgu aspektu. Soleimani nogalināšana uh, draud aizēnot to protestētāju balsis, kuri prasa politiskās reformas gan Irākā, gan Irānā. Un tas notiek jau mēnešiem, bet kopš piekdienas viņi atkal iz, ir izgājuši ielās, neskatoties uz pieaugušiem draudiem, un tagad viņi kliedz vēl skaļāk. Un es gribu arī redzēt Eiropas Savienības rīcību, aizstāvot viņus pret vārdarbību un nogalināšanu, aizpildot to, uh, tukšumu, kuru ASV spēku izvēršana ir atstājusi Irākā. Kas to, un mums ir jārāda skaidrs signāls režīmam, jā, mums ir eh, jāstrādā ar lieliem spēkiem politikā, bet reģionā nekad nebūs miers, ja tiks apklusināti atkal tie, kas iziet ielās. Čen. Paldies! Jā, Jāks Madisons tagad lūdzu. Lielas paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties iepriekšējā runātājā, jo viņi ļoti pareizi runāja. Mums eh, jāsaprot, ka islāma režīms ir bijis ļoti totalitārs un eh, ļoti islāmisks pēdējos 40 eh, gadus. Un mēs vedam sarunas ar Irānu par tiesiskumu, cilvēktiesībām, visas vērtības, kas mums ir svarīgas, bet neveiksmīgi. Uh, Eh, neveiksmīgs ir šis sarunas, un tagad, ja ASV ir nogalinājuši vienu no vadošajiem Irānā, kas eh, bija atbildīgs par eh, slepkavībām, uzbrukumiem Libānā, Jemenā, finansējumu teroristiem, daudzi eiropieši saka, tas ir nepieņēmami. Mums ir jāsoda viņi kā amerikāņi. Mums ir jāatgādina, ka amerikāņi šajā gadījumā ir mūsu sabiedrotie. Uh, Tātad šajā gadījumā ir um, vienkārši jautājums, vai mēs uh, atbalstām amerikāņus, lai uzturētu stabilitāti, un uh, mēs redzam, ka uh, tas ir bijis veiksmīgi, jo Irāņi baidās no ASV, un mums vajadzētu viņus vairāk atbalstīt. Paldies! Dankeschön. Paldies, dārgais kolēģi, man ir zilās kartes jautājums, vai jūs pieņemsiet šo jautājumu? Jā, protams, kā vienmēr. Koluklo. Koluklo kungs, lūdzu, es gribētu jums pajautāt, ja nav kara stāvokļa, kāda nogalināt kādas valsts amatpersonu citā valstī, tas taču ir pret starptautisko likumdošanu. Vai jūs atbalstāt uh, starptautiskās likumdošanas ievērošanu vai nē? Jā, kolēģa Medison. Medison kungs, lūdzu. Jā, protams, vai tas ir pretrunā starptautiskajai likumdošanai, ja jūs eh, nogalināt vadošo teroristu, vai tie tiešām ir starptautisko tiesību pārkāpums, es tā nedomāju. Bagdātē bija uzbrukumi pret ASV eh, vēstniecību, tas ir uzbrukums valstī, suverenitātei, un Irāņi nekad nav teikuši, ka viņi nav atbildīgi par šiem uzbrukumiem. Tātad, ja es tagad runāju par starptautisko tiesību jautājumu, starptautiskajā likumdošanu, tad viņi eh, tikai sekoja saviem likumiem, viņi aizsargāja savu valsti Bagdādē, kur ir viņa pārstāvniecība. Mūsu nākamā runātāja ir Asita Kanko, lūdzu. Thank you. Paldies. Irānas krīze ir pirmais tests jaunajai ģeopolitiskajai komisijai. Uh, vēl nav pieņemts spriedums, vai šis tests ir izturēts. Mēs visi piekrītam, ka ģenerālis Soleimānī eh, mums nepietrūks. Viņa nogalināšana nāca pret eh, daudziem gadiem eh, noziegumu un eskalācijas, bet kopš šī notikuma ASV drīzāk ir paveicies, ka tā ir izvairījusies no kara. Uh, Un Eiropas Savienībai ir taisnība um, prasot uh, rīcību, bet, diemžēl, šo, no šīs situācijas cieta 176 uh, cilvēki. Tagad Eiropas Savienības loma ir kritiski svarīga. Eiropas rīcību nekad nevajadzētu virzīt uh, Irākas. Uh, Irānas ietekmēšanai, bet mums vajadzētu panākt, ka Irāna atgriežas pie uh, sarunu galda un jānovērš viņu kodola ambīcijas, un mums ir jāatgūst uh, anti-ISIS koalīcija. Mēs esam um, panākuši, ka um, ir uh, situācija deeskalēta, um, un šeit ir vajadzība līderība. Paldies, tagad Miks Volis. Paldies, priekšsādātāji. Šis uh, trakais lēmums ASV nogalināt nelegāli uh, Soleimāniju un Abulmadīm Abulmandes un citus ir eh, vēl nesenais pierādījums tam, ka ASV ir viss eh, destabilizējošākais spēks eh, uz zemes šobrīd. ASV un sabiedrotie it kā cīnās pret teroristiem, bet paši met bumbas un nogalina cilvēkus. Un uh, kas tad ir cīnījies pret ISIS visvairāk? Viņiem lūdzu uh, um, pamest Irāku, vai viņi um, respektēs šo demokrātisko lēmumu. Komisāra kungs, vai jūs nepiekrītat, ka šis reģions kļūs drošāks tad, kad ASV nu, to pametīs? Jūs runājat par to, ka Irāna neievēro kodolnolīgumu. Vai kādreiz ir uzdots jautājums par Izrēlu? Dieva vārdā, kāpēc Eiropa nevar beidzot izrādīt drosmi un stāties pretī Amerikas terorismam? Paldies! Kas tāldo, kungs, lūdzu? Grazie, prezidente! Il nuovo anno se... Paldies, priekšsēdētāji! Jaunais gads ir sācies ar potenciāli dramatisku krīzi. Solemainī nogalināšana un citu augstu personu nogalināšana bija nelegāla un arī nesaprātīga no starptautisko tiesību viedokļa. Turklāt tas notika trešajā valstī, Irākā. Tā nebija Trumpa uh, izpildījumā laba stratēģija, tā arī tika muļķīgi izpildīta, un tas viss ir saistīts ar nevienlīdzīgu spēku samēru un kalpo vienkārši strateģiskiem ASV mērķiem. Kāda ir mūsu kā ES loma? Uh, kopā ar eh, sarunām ar Irānas režīmu. Pret to tiek īstenotas sankcijas, kas to ļoti negatīvi ietekmē, un tāpēc mums ir jāved sarunas. Jāreaģē pozitīvi uz ministra Šārefa teikto, mums ir eh, jāved līdzsvarotas, daudzpusējas sarunas un ne tikai kodoljomā, bet tas jāpaplašina arī uz citām jomām. Danke, Paldies, kolēģi! Nākamais runātājs Rādislavs Sikorskis, lūdzu. Priekšsēdētāji, es piekrītu tiem, kas uzskata, ka ASV rīkojās pareizi, nogalinot ģenerāli Soleimānī, kurš nekaunīgi organizēja terorismu visā reģionā un darīja to daudzus gadus. Patiesībā Soleimānī bija um, Irānas problēmas iemiesojums, proti, ka tā ir gan valsts, gan uh, uh mērķis uh, izplatīt teokrātiju kā utopiju 21. gadsimtā, un tā ir tā problēma, kas mums ir ar Irānu. Uh, dažkārt mums ir darīšana ar režīmu, tā daba neļauj Irānai uzvesties kā normālai uh, atbildīgai uh, sarunu pusē. Irānas uh, iedzīvotāji protestē, viņi grib dzīvot normālā valstī. Ja mums vajadzētu darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai palīdzētu, bet nevajadzētu pārspīlēt, mēs ļoti maz varam darīt viņu labā, jo īpaši, ja mēs rīkojamies nacionālā līmenī. Šī ir spēle ar augstām likmēm, vismaz īstermiņā izskatās, ka prezidents Trumps ir pār, pārāks, bet mums ir Eiropā jāorganizē tāds lojāls dalībvalstu atbalsts jums augstiem pārstāvim šeit Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies! Tagad Svens Miksers, lūdzu. Have... Paldies! Pēdējo uh, divu gadu laikā redzam, ka situācija ir eskalējusi starp Irānu un ASV, un tas uh, tagad ir um, parādījies ar Salamanī nogalināšanu un uh, Ukrainas uh, avio uh, kompānijas lidmašīnas notriekšanu. Jārunā par destruktīvo lomu reģionā, kāda spēlē Irānu noskārtes. Uh, uzskatu, ka Eiropa ir vajadzīga ASV, kas ir pilnībā iesaistīts starptautiskajā uh, arēnā un cīnās pret uh, sliktiem spēkiem. Uh, Un ir svarīgi, lai ASV spēlētu atbildīgi savu globālo lomu, pilnībā ievērojot starptautiskās normas un likumdošanu. Un, ja tā rīkojas, um, ir jāapzinās, kādas uh, būs sekas, un tam visam ir jābūt stratēģijas rezultātam. Vēl viens vardarbīgs konflikts tādā nestabilā reģionā ir pēdējais, kas mums ir vajadzīgs. Mums kā ES ir pilnībā jāizmanto tās dažas sviras, kas ir mūsu rīcībā, lai mazinātu spriedzi šajā ļoti eh, sprādzienu bīstamajā situācijā. Mums vajadzētu atbalstīt eh, mūsu augsto pārstāvi, strādājot šajā virzienā un saglabājot Irānas kodolvienošanos. For... Paldies, un tagad eh, deputāte Loza uz vienu minūti. Jau desmitiem gadu eh, Irāna ir vidējo austrumu krīzes centrā, un pēdējo gadu laikā stāvoklis pasliktinās, un grūti saprast, kāds būs ceļš, lai izkļūtu no krīzes. Irānas režīms ir eh, nu, rūpējies sevi saglabāt par katru cenu. Amerikāņu spiediens nav padarījis reģionu drošāku E, turpinās karš Jemenā, tauta ir neapmierināta gan Irānā, gan Irākā, tie, tā tiek pakļauta smagām represijām. Ir laiks atgriezties pie diplomātijas. Eiropa ir jāliek sadzirdēt savu balsi, saprāta balsi un atgādina savas prioritātes. Neproliferāciju un cīņu pret Daesh, kas ir šobrīd nolikta malā esošajā krīzē. Tas ir mūsu vispienākums, rīkosimies un e, neskatīsimies bezspēcīgi uz pulvera mucu pie mūsu durvīm. Paldies tagad deputāte e, Roveita uz vienu minūti. Dargie kolēģi, augsto pārstāvi! Yeah. Aristoteles sacīja, ka mūs var vainot tikai pār to, kas attiec uz mums, bet kas tad īsti attiec uz mums? Stāvoklis ir āknā. Aicina mūs šo puzli uzlūkot vēlreiz. Uh, E, Ukraina šobrīd ir blakus traģēdijas upuris, bet cik entuziastiski mums būtu jārīkojas ar Irānas pilsoņiem, kuri izaicina savu režīmu un tur tos par atbildīgus par pasažieru lidmašīnas notriekšanu. Protams, cilvēciska kļūda varētu likties kā daļējs Eh, attaisnojums, bet tomēr to vajadzēja paredzēt un veikt piesardzības pasākums. Atsevišķas darbības tomēr nav ne nejaušas, ne attaisnojamas. Kad agresija ir pirms pašaizsardzības, tad. Uh, mums ir skaidri jānorāda un jāvainoja tīpaši tad, ja uh, agresijas īstenotājs ir mūsu kādreizējais sabiedrotais. Um, un mums ir arī eh, jāapzinās, eh, cik nozīmīgs ir agresors. Paldies, nākošais runātājs deputāts Marijānī. Paldies, man nav nekādu īpašu simpātiju 2003. gadā gāstajam Irākas nešai esošiem Irānas režīmam bet ir jāapzinās, kas ir atbildīgs par hausu, ko Savienotās valstis ar daudz Eiropas valstu atbalstu izraisīja 2003. gadā, piesaucot to, ko vēl tajā laikā nedēvēja par falšajām ziņām. Uh, uzskatot un apgalvojot, ka Irāks rīcībā ir mazs iznīcināšanas eh, ieroči. Tāpat arī nesen attiecībā uz kodolīgumu nekas nepierādīja ka tas tiek pārtraukts, tomēr, pārkāpts, tomēr e, tika noteikti sankcijas. Kā pieprasīt no Irānas respektēt vīnas vienošanos, ja tā tāda ir pakļauta sankcijām? Ja vēlaties dezeskalāciju, tad izveidojiet patiesu sistēmu, kas dod iespēju Eiropai tirgoties. Ja jūs vēlaties. Uh, rezultātus, tad sliktāk nekā diktatūra ir anarhija. Tas ir tas, ko mēs izveidojam šajā reģionā, un tas ir tas, par ko mēs šodien maksājam. Paldies! Tagad uz vienu minūti deputāts Zahradils. Paldies, priekšsēdētāji! Irāna. Izgā, irānieši izgāja ielās, svēršoties pret teokrātisko diktatūru. Mēs arī redzējām pagātnē, kāda cilvēki protestēja pret šahu. Mēs redzējām, kāds ir ajatolas režīms. Un kā mainās stāvoklis reģionā no Tehrānas līdz Melnai jūrai, kā tas ietekmē visu reģionu. Jā, ģenerālis Sulimani bija šo ambīciju seja, un tās bija nozīmīgas Eiropas drošībai. Mums ir jābūt striktākiem pret Irānu. Paldies, paldies, un tagad uz vienu minūti deputāts Barēnā Arsām. Paldies, priekšsēdētāji! Politiskā slepkavība no Savienoto valstu puses nogalinot ģenerāli Sulimani izraisīja vardarbības spirāli visā reģionā un deva impulsu jaunam uh, augstajam karam un proksī karam, ko atsevišķas pasaules lielvaras izspēlē šajā zonā. Mums ir jāatbalsta Eh, eh, reģiona atveseļošanās ar konstruktīvu programmu un jāatsakās no embargo, kas tikai sodīja vismazāk aizsargātos sektorus un jātīsta ekonomiskā aktivitāte ar Irānu. Ir jāicina Savienotās valstis un Eiropas valstis. Uh, respektēt starptautiskos Eh, nolīgumus, ko rupji pārkāpa ģenerāļa Soleimani nogalināšana. Un ir jāpārtrauc ārvalstu iejaukšanās, un tas pieprasa pārtraukt jebkāda veida intervencionismu gan no Savienoto valstu, gan Eiropas puses. Paldies, paldies, vai jūs pieņemsiet zilo kartīti no deputātes Benhumea Benhumea. Protams, vārds deputātei Ben Humejā. Paldies, priekšsādātājs. Bāržēnā kungs tika 2016. gadā tiesā pār piedarību teroristu grupējumam, kas ir nogalinājusi daudzus cilvēkus Spānijā, kur ir 300 cilvēku. Uh, 300 noziegumu vai neatklāti. Man ir jautājums, vai jūs nosodāt etā terorismu? Atbildiet eh, parlamentu priekšā, vai jūs to notiesāt? Atgādinu, kā Barēna kungs ir bildu partijas loceklis, kas padarīja iespēju Sančes ievēlēšanu Spānijā. Paldies, Barēna kungs. Pusminūte jums atbildēja. Benhumea kundze, es dzirdēju jūs runājumu, šķiet, ka nekas Basku zemē nav pēdējos desmit gadus mainījies. ETA nepastāv, nav politiskas vardarbības vismaz no Basku puses un sabiedrība ir apņēmusies šo ciklu eh, aizvērt, atzīstot visus upurus un izbeidzot politisko ieslodzīšanu. Jūs esat visai tālu no sapratnes un samierināšanās, un jūsu partijas ir ar at atriebības vēlmi. Un jūs nevēlaties miera un normalizēšanas procesu, lai tā būtu kā konsolidācija, kā to vēlējās Basku sabiedrība. Paldies! Tagad deputāts Sinčić uz vienu minūti. Zadņi događaji u Iranu i Iraku pokazuju... Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējie Irāks notikumi parāda to, cik aroganta ir savienoto valstu politika. Šī arogance nogalinot ģenerāli trešajā valstī, arogance brīdī, kad amerikāņi neatzina atbildību, tāpat ir arogance. Citā valstī nogalināt tās cilvēkus. Kāpēc, kāpēc tas notika? Lai izvairītos no debatēm eh, Amerikāņu kongresā. Mēs redzam, ka amerikāņi nav visai godīgi ārpolitikā, un tas jau kopš Džordža Žorž, Buša laikiem. Un šīs arogances nagla